protokols un pieņemtie rezolūcija teksti. Tagad visiem ir jau izlasām un pieejam, vai ir kādi iebildumi. Protokols līdz ar to ir apstiprināts, jo iebildumu nav.